Mm, respektīvi Uiguru autonomā reģiona kultūras mantojumu Ķīnā. Es eh, sākumā došu vārdu Kēlana kungam viena minūte. Uiguri praktiski ir kļuvuši par minoritāti savā vēsturiskajā zemē. Uiguriem ir nepieciešama starptautiska palīdzība, lai viņi varētu saglabāt savu kultūru un identitāti. Kašgaras pilsētas, senās pilsētas liktenis ir apdraudēts. Ir paredzēts 85% no tradicionālās vecpilsētas nojaukt. Un ir svarīgi apturēt šo procesu. Nevarētu vecpilsēta vecās ēkas aizstāt ar moderniem dzīvojumiem namiem. Ja Ķīnas iestādes mūs grib pārliecināt, ka vēsturiskā ceļa vērtības netiks nojauktas, tad vispirms ir jāpārliecina pašiem savi cilvēki par to, ka nekas netiks nojaukts un ka būs saglabāta nacionālā valoda. Es aicinu Ķīnas iestādes arī atbalstīt ikomas palīdzību. Uh, jo šai organizācijai ir liela pieredze vēsturisko e, vietu pa apsaimniekošanā. Un vajadzēs sadarboties arī pa, ar Pasaules UNESCO kultūras organizāciju, lai saglabātu mantojuma statusu. Paldies Kelama kungam. Tālāk uz vienu minūti vārds Šārkas kundzei. Komisāri, kolēģi, reformu un dažādu notikumu laikā Tiek demolēts Kaškāras reģiona vēsturiskais mantojums. Te netiek darīts pāri uh, tikai kultūras mantojumam, bet arī uiguru un hojiešu iedzīvotāju īpašumam. Ķīna ir centusies uzlabot kulturālās diplomātijas attiecības pasaulē. Uh, bet nevienu neinteresēs homogenizēts kultūras tirgus valstī, kurai piemīt šāda kultūras daudzveidība, tāpat arī ilgtspējīgām attiecībām ar visu pasauli ir vajadzīga cieņa pret minoritātēm. Mēs aicinām Ķīnas valdību izvērtēt iespēju iekļaut Kaškāru vienotajā pieteikumā, ko iesniegusi Kazahstāna, Taģikistāna, Uzbekistāna un citas valstis. Uh, Eh, par apvienoto nāciju kultūras mantojuma vietām. Un mēs arī aicinām Ķīnas valdību rīkoties uh, proaktīvāk un mērtiecīgāk. Paldies Šākes kundzei. Vārds Odenbergeras kundzei uz vienu minūti. Notikumi Ķīnā notiek pēc nesenā Dalai Lamas kunga lēmuma. Uh, viņš vairs uh, nebūs uh, Tibetas līderis. Es domāju, ka mums arī šajā kontekstā būs jāskata notikumi Tibetā, bet tagad mēs runājam par uiguru minoritāti. Ķīna ir norādījusi, ka tā cīnās pret terorismu, bet te pašā laikā tā iznīcina kultūru vēsturisko mantojumu, Mūs īpaši satrauc izmaiņas Kaškāras pilsētā, kur plānots iznīcināt vecpilsētu, kas ir viena no interesantākajām un labāk saglabātajām musulmaņu arhitektūras vietām pasaulē. Miljoniem turistu katru gadu ierodas uz šo pilsētu, un šo pilsētu vajadzētu iekļaut ANO kultūras pieminekļu sarakstā, ja vien Ķīna tā vēlētos. Es ceru, ka Eiropas Savienība efektīvi runās ar Ķīnas iestādēm, atgādinot tām par vajadzību aizsargāt kultūras mantojumu. Paldies! Paldies Odenbergeras kundzei. Tālāk vārds uz vienu minūti Prepols kundzei. Paldies! Ir skaidrs, ka Kaškāra ir lielisks uigūru kultūras mantojuma piemērs. 2007. gada janvārī es organizēju konferenci Briselē, un tur es redzēju, uh, cik ļoti Ķīnas destruktīvā urbanizācija ietekmē uiguru iedzīvotājus. Ķīna slēpjas aiz tādiem attaisnojumiem kā sabiedrības drošība, bet uh, liela daļa pilsētas uh, tiks uh, mainīta, un mums ir jārīkojas ātri, pirms uh, mēs esam nokavējuši. Parlaments ir kritizējis Ķīnas valdību par to, ka tā ir eh, vardarbīgi apturējusi demonstrācijas Rumšī pirms pāris gadiem, bet mums vajadzētu valdību arī aicināt īstenot eh, visnekonomiski saprātīgāku politiku, lai aizsargātu vietējos iedzīvotājus un viņu kultūras identitāti. Diemžēl Ķīnas mūsdienu politika Kaškārā ir pilnīgi pretēji tam. Viņi iznīcina Kaškāru, uh, nedodot vārdu vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat arī viņa nevēlas, lai Kaškāra varētu pieteikties iekļaušanai ANO kultūras mantojuma sarakstā. Un tas ir diezgan tipiski ķīniešu komunistu partijas uh, rīcībai pret kultūras daudzveidību. Paldies, Brēpol kungam. Jūs varbūt zinājāt, ka jums ir pusotra minūte, es to jums apsolīju. Tālāk Tanaka kungam vārds. Priekšsēdētāji, mūsu moto ir daudzveidība vienotībā. Diemžēl tas nerezonē Ķīnas republikā. Tur komunisti domā tikai par vienotību un nemaz nedomā par daudzveidību. Un es negribētu atbalstīt šo uh, lielās kultūras uzspiešanu uz mazākumu kultūru. Tas ir nosodāmi. Mēs atceramies, kā tika apspiestas budistu, tibetiešu kultūras, un tagad mēs redzam šo pašu draudu, kas ir pār Kašgāras pilsētu. 2000 gadi, gadu garumā Kašgāras pilsēta ir bijusi ziedoša pilsēta uz zīda ceļa, te ir bijusi lieliska kultūra, un tagad sanāk, ka šī pilsētas daļa tagad tiks demolēta un pārbūvēta. Te atkal Pekina eh, cenšas eh, cīnīties pret uiguru separatistiem. Es eh, personīgi neatbalstu separātistus. Es zinu, ka daži no viņiem iespējams ir saistīti ar Alkaidu. Tomēr es aicinātu Ķīnas valdībai vēlreiz padomāt, vai tiešām Kašgaras vecpilsētas nojaukšana, vai tad tā tiešām neatbalstīs tos, kas grib būt vardarbīgi pret valsti. Paldies! Tānoka kungam, tālāk vārds Tavareša kungam uz divām minūtēm. Prezident, karš kolēgas. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Eh, eh, patiesībā šajās trīs debatēs šo pēcpusdienu E, šajās es jūtos visnespēcīgāk. Mēs runājām par Pakistānu, Baltkrieviju, un ir šeit iemesli, e, kāpēc Eiropas Savienības rīcībā būtu ne tikai kāda morāla autoritāte, bet kādas svīras, lai varētu ietekmēt šīs autoritātes un lēmējas tāds. Bet runājot par Ķīnu. Ir jāapzinās, ka šī svīra praktiski mūsu rīcībā nav, jo tas, ko mēs sakām šeit, ir eh, eh, to, eh, pret to darbo, tam visam pretī darbos tas, kas notiek sacīts Eiropas galvaspilsētās, gan tas, to, ko sāka Sarkozī, Merkele, piemēram, nesen. To mēs varējām vērot Berlīnē, Parīzē, Lisabonā. Un es vēlos sacīt, ka šis uh, attīstības modelis visiem Šanhajai, Kantonai, Tibetai vai Ungūru zonā. Uh, tās ir neticamas lietas, un tāpēc parlamentā aicinu ap pieņemt šo rezolūciju, bet Eh, nevajadzētu ticēt, ka ar to visu ķīnieši pārtrauks genocīdu pret uiguriem un sāks, eh, sāks ievērot un saglabāt eh, Ķīnas, Ķīnas daudzveidību. Mūsu valstu vadītāji mētas Ķīnas valdītāju apskāvienos un tiem visu piedod, visu atļauj attīstības vārdā. un pat demonstrē zinām abrīnu. Vēl vienu reizi mēs redzam, ka Eiropas Savienībai ir jāpārskata sava attieksme pret Ķīnu. Paldies Tavāreša kungam. Tagad izteiksies deputāta frakcija vārdā un vārds uz vienu minūti posēlta kungam. Priekšsēdētāji Unguri, kā jau tika teikts, nav minoritāte, bet gan veca kultūra, kas ir nobīdīta malā un eh, ķīniešu valdī, valdīšanas vārdā. Par uiguriem notika kongress Mīnhenē, un tur tika runāts arī par kāškāras kultūru mantojumu. Par to mēs tikām informēti arī šonadēļ Strasbūrā. Un, ja uigūri, uigūrs apdraud kultūras etnocīts, un ķīnieši, kas arī ir viena no vecākajām kultūrām pasaulē, nerespektē un neaizstāv citas kultūras, jo tikai tāpēc, ka tās ir mazākas, nu, Ķīniešiem ir jāvēršas pašiem savā konstitūcijā, kur trijās vietās ir runa par to, ka kultūras mantojums ir jāsargā. Tāpēc es vēlos teikt skaidri, ka mēs vēlamies eh, panākt pretī mūsu ķīniešu partneri, bet mēs vēlamies arī uiguru kultūras mantojuma aizsardzību. Paldies Polselta kungam. Tālāk viena minūte Kretūkundzei. Personāli. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es personiski ticu, ka uz lietām jāraugās eh, no dažādiem viedokļiem. Nedrīkstam domāt tikai par asociācijas nolīgumiem starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Vārdarbības Sankžāng provincē ir pierādījums tam, ka vārdarbības atkārtojas, tāpēc eh, mēs nedrīkstam pieļaut starpetniskā dialoga sakaršanu. Es domāju, ka Mums ir jārunā ne tikai par Ķīnas varas iestāžu it kā tiesībām aizstāvēt drošību savā valstī. Jāapzinās arī, ka šajā reģionā ir islāma terorisma draudi, bet ir jāatbal, jāatbalsta demokrātija un vislīmeņi. Paldies! Kretu kundzei, tagad vārds uz vienu minūti Ojulandas kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Ir skaidrs, ka Uigūrijai draud otrās Tibetas liktenis. Ķīnas Tautas Republikas pārstāvji ir, norād, ir paziņojuši par uh, Kaškāras uh, zīda ceļa pilsētas reformu, kuras mērķis ir likvidēt 85% pilsētas. Un uh, tas ir jāaptur Eiropas Savienībai jāuzstāja, ka Ķīnas varas iestādes nedrīkst likvidēt šo svarīgo kultūras mantojuma vietu, kas atrodas senajā zīda ceļā. Uh, ANO deklarācija par to personu tiesībām, kas pieder nacionālajām, reliģiskajām un citām minoritātēm, kā arī Ķīnas Tautas Republikas konstitūcija ir jāievēro, un tas ir jādara pat pašai Pekinai. Ķīnas Tautas Republika aizvien vairāk piemēro uh, cīniskus pasākumus pret etniskajām minoritātēm, tostarp uiguriem un tibetiešiem. Tas ir kulturāls genocīds 21. gadsimtā, kuru mēs vienkārši ne nevaram pieņemt. Paldies! Paldies Ojulandes kundzei. Vārds Paškas kungam uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji komisāri. Ķīnas amatpersonām nepatīk, ka tiek pieminētas citas sēnas un svarīgas kultūras, jo īpaši tās eh, civilizācijas, kas ir atstājušas eh, savus eksistences apliecinājumus pašreizējā Ķīnas teritorijā un uiguru kultūras mantojums ir to vidū. Uiguri ir viena no svarīgākajām minoritātēm, un ķīnieši ir gadu tūkstošiem mēģinājuši uh, izspiest uigurus, bet viņi ir daudzkārt bijuši apspiesti. Tāpēc ķīnieši mēģina apspiest vismazākās uiguru identitātes un kultūras īspausmes, tostarp arī attiecībā uz Kažgaras pilsētu un tās bagātīgo kultūras mantojumu. Es nezinu, vai ķīnieši spēs uh, ieviest pieņemšanas filozofiju attiecībā uz kultūru un vēsturi pēc visa tā, kas ir noticis Ķīnā gadsimtiem. Ķīniešu pieeja uiguru kultūras mantojumam Kažgarā parāda, ka Ķīnas administrācija nespēja respektēt to kultūras mantojumu, ko viņu teritorijā radījušas citas kultūras. Mums ir jānosūta vēstījums, ka mēs atšķirībā no ķīniešiem respektējam visus kultūras pieminekļus Ķīnas teritorijā, to starp tos, ko ir radījuši Tibet, hojieši un uiguri. Paldies Pāškas kungam. Um, atvainojiet, šķiet, ka es jūs pārtraucu bišķīt par ātru. Ir pieteikušies arī citi runātāji uz vienu minūti vārds. Kellī kungam. Kašgarā dzīvo 3,5 miljoni iedzīvotāji. Tas ir nedaudz mazāk kā viss īrijas iedzīvotājs skaits. Arī tuvāk Bagdādē nekā Pekinē ir, un te ir arī zīda ceļš. Tur ir kultūras pieminekļi, islāma kultūras pieminekļi vairāki. Ir arī lielākais, lielākā mošeja ar apbedījumiem un daudzi citi unikāli pieminekļi. Ķīnieši grib pārveidot šo pilsētu, tāpēc, ka ši, tur varētu būt zemestrīces. Mēs to nevaram pieņemt, tāpēc, ka mēs nevaram pieņemt šo brīnumu zaudēšanu. Šodien svarīgi ir vērst uzmanību šo jautājumu. Mēs varētu lūgt, lai šī pilsēta tiktu iekļauta pasaules mantojuma sarakstā, un arī mēs varam vērst cilvēku uzmanību uz šiem vēsturiskiem brīnumiem, ka ir nepieciešams to uh, saglabāt nākotnē. Paldies Kelī kungam! Tālāk vārds uz vienu minūti Repo kungam. Päätöslauselmassa on kyse todella tärkeä. Paldies, priekšsēdētāji. Šī rezolūcija runā par kultūras identitāti un arī par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Šī pilsēta ir viena no slavenākajām islām kultūras pilsētām šajā reģionā. Šeit Šī pilsēta ir bijusi daļa no zīda ceļa, kas savieno Eiropu un Āziju. Tad šai pilsētai ir milzīga kultūrvēsturiska nozīme. Tāpēc mums ir jāsāk rīkoties, mums ir jācenšas saglabāt šo pilsētu nākamajām paudzēm. Un tad ir vēl jautājums par uiguru kultūrālo identitāti, ko Ķīnas iestādes cenšas sagraut. Mums vajadzētu padomāt par finansējumu piedalīšanu, izdalīšanu, lai varētu saglabāt šo kultūras mantojumu. Paldies Repokungam, tālāk brīvā mikrofona procedūra un dodu vārdu Makovaifas kundzei. Paldies. Uh, Nākamās paudzes ir atkarīgas no mūsu rīcības, tādu kultūru vēsturiskā mantojuma vietu kā Kažgāra aizsardzībā. Kažgāra ir islama kultūra vēsturiskais mantojums. 2009. gadā Ķīna izziņoja rekonstrukcijas problēmu, kurā, programmu, kurā plānots iznīcināt gandrīz 90% no vecās pilsētas, lai aizvietotu šo teritoriju ar modernām dzīvojamām ēkām. Šī demolēšana ir jāaptur. Ir jābūt rīcības plānam, kas pasargātu Kažgāras pilsētu. Viss zīda ceļš ir jāiekļauj ANO kultūra vēsturiskā mantojuma programmā, kurai Ķīna pievienojās 1985. gadā. Es aicinu komisiju un padomu pārunāt šo jautājumu ar Ķīnas iestādēm. Paldies Makovei kundzei. Nākamais ir Romēva Eroida kungs. Viena minūte. Paldies. Kultūra vēsturiskais mantojums ir svarīgs identitātes saglabāšanai Ķīnā, Eiropā un citās vietās, un ķīnieši to labi zina. Tomēr mēs zinām, ka viņi ir iznīcinājuši vairākās vietās kultūra vēsturisko mantojumu, piemēram, Tibetā, un tagad viņi to pašu dara ar Uiguru teritorijām, piemēram, Kāžgāru. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs vēlreiz izklāstītu savu nostāju un pieprasītu Ķīnas valdībai nekavējoties pārtraukt kultūras mantojuma iznīcināšanu Kažgārā, kā arī nodrošināt pietiekamu izpēti pār kultūras mantojuma saglabāšanas metodēm un renovāciju. Uzticība valdībai ir atkarīga no tā, kā viņi izturas pret minoritātēm. Ja Ķīna vēlas, lai tai uzticas startautiski, tad viņai ir atbilstoši un cilvēka cienīgi jāizturas pret tās minoritātēm, piemēram, uiguriem. Paldies kolēģim Romevam un Roedai. Nākamais ir kolēģis Rubiks uz vienu minūti. Paldies par priekšsēdētāju komisāru Hānu. Es uzskatu, ka kultūra un identitāte ir jāakcentē globālajā kontekstā. Un, eh, kā jau Karls Habsburgs mums šonadēļ norādīja, ir svarīgi identitātei, lai šis kultūras mantojums būtu nevien uiguru rīcībā, bet lai tas būtu pieejams visā pasaulē. Ķīnai vajadzētu dot kādu signālu, panākt mums pretī, uh, lai uh, varētu panākt vienošanos par to, ka nākotnē tiešās investīcijas dolāros būtu iespējams, un te es redzu iespēju arī šo reģionu aktualizēt un dažādās valstīs un reģionos uh, Uh, ieviest tās pašas tiesības, uh, lai varētu tādajādi tām starptautiski palīdzēt. Paldies Rubika kungam, vārds Isais kundzei. Kiitoksia puhemies. Kiinassa etnisten vähemmistöjen perusoikeuksia. Paldies, priekšsēdētāji. Pamatstiesības minoritātēm Ķīnā netiek ievērotas. Es šeit domāju par etniskajām minoritātēm. Ķīnas komunistu partija Eh, nedod kažgāriem iespēju piedalīt, eh, pieteikties uz eh, UNESCO kultūras mantojuma statusu. Tiek slēgt kažgārs kultūras centri un tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras mantojuma vietām Ķīnā, ko Ķīna mēģina no savas puses darīt, tā mēģina sagraut šīs ēkas senajā pilsētā. Un, uh, Eh, liekt tās eh, apskatīšanai nāko, nākamajām paudzēm. Notiek eh, skaidri uzbrukumi uiguru tautas kultūras manko, mantojumam. Ķīna noliedz to, ka Ķīna ir daudz kultūrāla valsts. Paldies! Paldies! Es aizskundze. Čārnecka kungs reglamenta jautājums. Es gribēju izteikties priekšsēdētāji, ja drīkst par šo jautājumu. Es jums šodien vairs nevaru dot vārdu. Ir, ir Pazesko kungam uz vienu minūti ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vēsturiskais Kašgāras centrs ir briesmās un tā ir pašā laikā e, vēsturiskais mantojums Uiguru tautam. Urba e, pilsētu pārstruktūrēšanas politika nozīmē pakāpeniski sagraut šīs grupas um, identitāti, kas atrodas uz zīda ceļa. Un es domāju, ka e, tradicionāla vērtību nesaglabāšana un ēku nojaukšana ir vērsta pret šo nacionālo ide identitāti. Mēs e, šajā vietā redzam e, vidus Āzijas e, islāma arhitektūras e, e, ievērojamus pieminekļus un jāuzdod jautājums, kāpēc varas iestādes neinvestē e, šo ēku saglabāšanu saglabāšanā, iekļaut šo vēsturisko centru e, UNESCO mantojumā, kā e, zīda ceļa sastāvdaļa būtu nozīmīga. Tāpat arī jāicina Ķīnas varas iestādes pārtraukt e, ēku nojaukšanu un meklēt alternatīvas risinājumus. Paldies, Basēsku kundze! Ja, ja visi kolēģi varētu iekļauties viņiem atvēlētajā laikā, jūs paustu solidaritāti. Man vēl divi runātāji palikuši brīvā mikrofona procedūrā. Vispirms Korelas kundzē vārds. Tiesa vuoksi Kiinan länsirajalla sijaitseva Kaškar ähm, ja siellä elävät uiku. Paldies! Kaškāra atrodas Dzīvi Ķīnā un eh, Kaškāras iedzīvotājiem ir izdevies saglabāt viņu tradīcijas, tas ir ievērojams turisma galamērķis, bet Ķīnas valdība ir apņēmusies kontrolēt visu, kas šajā apgabalā notiek. Kaškāras iedzīvotāja tiesības ir jānodrošina un jārespektē, neraugoties uz visu, kas šajā pilsētā notiek. Arī drošības infrastruktūra tur ir jāuzlabo, bet neiznīcinot vecpilsētu. Tas nav veids, kā šis uzdevums ir paveicams. Ir jāpieliek punkts pilsētas demolēšanai un jāsaglabā brīnišķīgo kultūras mantojumu. Dank, Paldies! Frau Korelas kundzei un visu beidzot Černēcka kungs kā pēdējais brīvā mikrofona. Pro... Paldies, dāmas un kungi. Atvainojiet, ka mana ķermeņa valoda nebija tik pārliecinoša. Es vienkārši gribēju piedalīties debatē, nevis nākt klajā ar procedurāls dabas jautājumu. Es eh, būtu devis vārdu vispirms Bazesku kundzei, un tad būtu runājis pats, bet jebkurā gadījumā Eiropas parlaments runā par uiguru jautājumu. Tā ir musulmaņu minoritāte, ko diskriminē Ķīnā. Es jums vēlos atgādināt par Eiropas parlamenta rezolūciju par šo jautājumu, tāpat es vēlos atgādināt, ka mums vajadzētu runāt par šo jautājumu citu minoritāšu kontekstā, ko vajā komunistiskajā Ķīnā. Piemēram, katoļi, katoļi un kristieši tiek smagi diskriminēti Ķīnā. Ķīnas iestādes ir izveidojušas baznīcas struktūras, ko neatzīst katoliskā baznīca. Es domāju, ka šī diskusija ir bijusi ārkārtīgi noderīga, un tā varētu nākt par labu visām reliģiskajām minoritātēm. Paldies Černecka kungam, brīvā mikrofona procedūra ir beigusies. Un visu beidzot es uh, došu vārdu komisijai, komisāram Hānam. Äh, Paldies priekšsēdētāji parlamenta locekļi. Kultūras mantojuma saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu minoritāšu tradīciju aizsardzību un turpināmību. Turklāt eh, svarīga kultūra vēsturiskā mantojuma Iznīcināšana draud ar smagu triecienu nevien pašam mantojumam un arheoloģiskajiem artefaktiem, bet arī kultūra mantojumam kā tādam. Šajā kontekstā Eiropas Savienība seko līdzi notikumiem attiecībā uz Kaškaras notikumiem. Kaškara ir svarīga kā uiguru minoritātes kultūras centrs. Kaškar tiek uzskatīta par tik svarīgu uiguriem, kā Jerusaleme Izraels iedzīvotājiem. Tik norādīts, ka Ķīnas renovācija ir svarīga, lai pasargātu pilsētu no zemestrīcēm un ugunsdrēkiem. Tas ir ievērojams mērķis. Pilsoniskā sabiedrība savukārt ir paudusi milzīgu bāžu, milzīgas bažas par metodēm, kas tiek pielietotas. Pastāv uh, bāžas, ka tiks nojaukts tie 85% no vecpilsētas, tostarp arī tādas sēkas kā uh, ļo, ļoti vēsturiski vērtīgas sēkas. Un aptuveni 200 tūkstoši cilvēku varētu nākties pārvietot no viņu mājām, un uh, šo pasākumu pieņemšanā nav notikušas praktiski nekādas konsultācijas ar iesaistītajiem cilvēkiem. Draud iznīcība vietai, kas ir bijusi par pamatu uiguru kultūrai daudzus simtus gadu, un tas var apdraudēt viņa kultūras saglabāšanu nākotnē. Diemžēl Ķīna arī nav izvēlējusies izvirzīt Kaškaru kā pasaules kultūras mantojuma vietu, neraugoties uz tās unikalitāti. Šāds solis būtu ļāvis UNESCO iesaistīties pilsētas rekonstrukcijas procesā. Mēs saprotam, ka UNESCO jebkurā gadījumā ir vērsies pie Ķīnas iestādēm attiecībā uz Kaškaras kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Eiropas Savienība pievienojas šīm bažām un vēlas aicināt eh, Ķīnas iestādes sadarboties ar UNESCO, lai nodrošinātu to, ka jebkāda notikuma Kaškarā atbildīs labākajām praksēm šajā jomā. Eiropas Savienība arī aicinās Ķīnas iestādes nodrošināt to, lai Kaškaras iedzīvotāji būtu informēti par pilsētas nākotni un lai viņu viedoklis tiktu ņemts vērā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs Hān. Ir iesniegti seši grozījumi, līdz ar to diskusija ir beigusies un mēs nonākam pie balsošanas. Vispirms mēs balsosim par Pakistānas jautājumu.